Good morning, dear colleagues. We will start our. Labrīt, dārgie kolēģi. Sāksim mūsu šodienas sēdi. Un pirmkārt, darba kārtības pieņemšana. Es gribēju informēt jūs, ka sastais darba kārtības punkts - balsojums par mutisko jautājumu un rezolūciju. Sieviešu situācija ar invaliditāti ir pārlikts uz 10. oktobri. Un, ja nav nekādas iebildes vairs, tad darba kārtība ir pieņemta izmainītajā redakcijā. Trešais darba kārtības punkts ir 20. jūnija un 9.10. jūlija sēžu protokola pieņemšana. Nav piebildes, līdz ar to protokoli apstiprināti. Man nav nekādu paziņojumu, un piektais darba kārtības punkts ir, kāda ir situācija uh, sieviet, uh, sieviešu tiesību ziņā sievietēm, kurām ir invaliditāte, tas ir skaidrojošais viedoklis, un uh, ekonomikas sociālo lietu komitejas uh, atzinums. Uh, tiek skatīts 137. panta ietveros. Un tagad dod vārdu Guntai Ančai. Lūdzu. Good morning, I'm gonna speak Latvian, so could you please put your heads? Tātad runāšu latviešu valodā, tādēļ lūdzu uh, sagatavojiet jūsu uh, tulkošanas iekārtas. Deputāti, kolēģi, dāmas un kungi! Es gribu sākt savu uzrunu, pasakot jums lielu paldies! Lielu paldies tādēļ, ka jūs man devāt šo fantastisko iespēju rakstīt atzinumu par sievietēm ar invaliditāti Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Es jau vairāk kārtīgi lūdzu savus komitejas locekļus kā pašiniciatīvas atzinumu veikt šo pētījumu, bet, diemžēl, nevienmēr sanāca šī iespēja. Un tādēļ, pateicoties jums, Eiropas parlamenta deputātiem, man beidzot bija šī iespēja. Ir vairākas lietas, ko es gribētu prezentēt šodien, runājot par savu atzinumu. Droši vien man nav jāstāsta, cik sarežģīta ir situācija sievietēm ar invaliditāti Eiropas Savienībā. Tikai daži vārdi – <clears throat> Tikai daži vārdi par to, ko man gribētos jums pateikt. Eiropas Savienībā ir apmēram 80 miljoni cilvēku ar invaliditāti. Nav konkrētas statistikas, cik no šiem 80 miljoniem ir sieviešu, bet mēs pieņemsim, ka aptuveni puse. Tātad aptuveni 40 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāji ir sievietes ar invaliditāti, un pieņemot, ka mēs kļūstam aizvien vecāki Eiropas Savienībā. Šim skaitim noteikti ir tendence pieaugt. Savā pētījumā es aplūkoju vairākas jomas, un par katru no tām es gribētu pateikt burtiski dažus vārdus. Pirmā, manuprāt, ārkārtīgi svarīgā joma ir vardarbība, un pētījumos, kurus es apskatīju, redzams, ka pret sievietēm ar invaliditāti vardarbība ir trīsreiz, piecas reizes lielāka nekā pret sievietēm kopumā. Situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Sarežģīta tādēļ, ka tā ir vardarbība ģimenē, kur ģimenes locekļi, kas aprūpē sievietes, varbūt pat nedara fizisku vardarbību, bet viņi ir tie, kas saka, nu kur tev šodien jāiet, paliec mājā. Viņi ir tie, kas saka, kam tev ir jāiet uz tikšanos, jo vai nu tev ir vajadzīgs tas vīrietis, vienalga viņš tevi neprecēs. Viņi ir tie, kas kas psiholoģiski un emocionāli ietekmē sievieti ar invaliditāti. Un attiecīgi šī sieviete ir pazemota, nedroša, nepārliecināta, viņa nespēja pilnvērtīgi dzīvot savu dzīvi. Līdzīgi vēl vardarbība ar aprūpētājiem, kas notiek dažādos aprūpes namos. Līdzīgi ir vardarbība daudzās citās situācijās, kur sievietē ar invaliditāti ir ļoti sarežģīta situācija. Runājot par reproduktīvo veselību, mēs uzskatām, ka reproduktīvā veselība tā ir sievietes spēja dzīvot pilnvērtīgu dzīvi kā sievietei, dzemdēt bērnus un pieņemt lēmumu, vai viņa grib vai negrib savu bērnu. Situācijā, kad mēs runājam par sievietēm ar invaliditāti, šādu lēmumu visbiežāk nevar pieņemt. Jo brīdī, kad sieviete aiziet pie ārsta, Un nu, saka, kad man ir invaliditāte un man ir grūtniecība, tad ārsts saka, oi, nē, taisiet abortu tūlīt, iespējami ātrāk, tikai tādēļ, kad jums ir invaliditāte. Un gan jau nekas apstur nebūs. Gan jau jūs nevarēsiet nec piedzemdēt bērnu, nec kur nu vēl vairāk rūpēties par viņu. Līdzīgi ir situācija veselības aprūpē, kur ir vairāki šokējoši pētījumi par to, kā sievietēm neveic, piemēram, mamogrāfiju, ja viņām ir invaliditāte, jo tas ir pārāk sarežģīti izdarīt. Vai arī nav ginekoloģisko krēslu, kas būtu pieejams sievietēm ar invaliditāti. Līdzīgi ir situācija arī izglītībā. Diemžēl, vai kā mums šķiet, kad visi ir vienlīdzīgi, statistikas dati rāda, ka sievietes ar invaliditāti iegūst izglītību uz pusi mazāk nekā vīrieši ar invaliditāti. Jo īpaši brīdī, ja mēs runājam par augstāko izglītību, kas nozīmē, ka ļoti bieži sievietes, un jo īpaši ģimene, kurā šī sieviete dzīvo, uzskata, ka viņai jau ir labāk palikt mājā. Viņai jau ir labāk palikt mājā, palīdzēt ģimenes locekļiem darīt ikdienas darbus, nevis kaut kur doties uz darbu, uz skolu vai vēl kaut kur. Jo kam gan viņa tāda tur ir vajadzīga? Līdzīga situācija ir attiecīgi darba tirgū. Izejot no tā, ka sievietē ar invaliditāti nav, izglītības ir arī nākamais solis. Viņa nespēja atrast sev piemērotu darbu. Savā atzinumā es runāju arī par politisko aktivitāti, par pilsonisko aktivitāti, par to, cik daudz sieviešu ar invaliditāti šobrīd ir dažādās politiskajās sfērās. Protams, mēs varam teikt, viņas pašas ir neaktīvas Bet mēs varam arī uzdot pretēju jautājumu, cik daudz mēs kā sabiedrība esam palīdzējuši viņām būt aktīvām. Un tajā brīdī, kad mēs nedaudz esam apskatījuši situāciju kopējo, es gribu vairāk atgriezties pie Eiropas Savienības. Kā mēs zinām, Eiropas Savienība ir parakstījusi un ratificējusi ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditātes tiesībām. Un kā mēs zinām, tad šajā konvencijā Sestais punkts ir tieši par sievietēm ar invaliditāti. Un ir ārkārtīgi svarīgi atzīmēt, ka šī punkta ievērošana, diemžēl, Eiropas Savienībā nav aizvien labi veikta. Ja mēs paskatāmies uz invaliditātes politiku, tad mēs redzam, ka invaliditātes politikā sievietes ar invaliditāti netiek izdalītas kā grupa. Sievietes ar invaliditāti ir kā kopējie cilvēki ar invaliditāti kas no vienas puses ir labi, bet no otras puses sievietēm ar invaliditāti ir savas ļoti specifiskas problēmas. Ja mēs skatāmies dzimumu līdztiesības politikā un runājam par sieviešu jautājumiem vispār, arī tur sievietes ar invaliditāti kā atsevišķa grupa nerai neparādās. Lai gan mēs skaidri saprotam, ka sievietēm ar invaliditāti ir atšķirīgas problēmas no sieviešu problēmām vispār. Un tieši tāpēc Es gribēju aicināt jūs, kā Eiropas eh, parlamenta deputātus, <clears throat> domāt par to, kādā veidā tiek veidotas, veidotas Eiropas parlamenta stratēģijas. Domāt par to, lai šī ļoti īpašā grupa, kas diemžēl arī mūsu Eiropas Savienībā atrodas sliktā stāvoklī un tiek diskriminēta gan dzimuma pazīmes, gan invaliditātes dēļ, tiktu īpaši iekļauta gan struktūra fonda perioda jaunajā jaunajās programmās, lai tiktu atzīmēts, ka sievietes ar invaliditāti ir kā īpaša grupa. Lai šī grupa, eh, grupa tiktu iekļauta Eiropas sociālā fonda aktivitātēs. Jo tikai tad, ja tas tiks īpaši atzīmēts, tikai tad arī tām tiks pievērsta īpaša uzmanība nacionālajā līmenī. Gribu aicināt jūs, kā Eiropas parlamenta deputātus, domāt par to, kā jūsu nacionālajā līmenī tiek īstenoti invaliditātes un dzimuma līdztiesības politika. Un tieši tāpat man šķiet ārkārtīgi svarīgi runāt gan par Eiropas izaugsmas programmu 2020, gan par Eiropas sociālo pīlāru, kurā šim jautājumam jābūt īpaši uzsvērtam, runājot tieši par sievietēm ar invaliditāti un viņu situāciju. Paldies jums, ka uzaicinājāt mani šodien uzstāties, un es būšu priecīgi atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja jums tādi ir par manu atzinumu, un es ceru, ka visa informācija, kas tur ir iekļauta, būs noderīga arī jūsu darbā. Thank you uh, very much, Ms. Uh, Liels paldies! Paldies Ančes kundzei un paldies uh, par jūsu atzinuma prezentāciju par uh, sieviešu tiesībām, sievietes ar invaliditāti. 10. oktobrī mūsu FEM komitejā mēs balsosim par mutisko jautājumu komisijai un Eiropas parlamenta rezolūciju par sievietēm ar invaliditāti. Tagad sāksim diskusijas. Diskusijās piedalīsies parlamenta deputāti. Pirmā runātāja Estera Feragutā kundze lūdzu. Paldies! Es uh, gribētu teikt uh, sirsnīgi paldies Anģis kundzei un teikt jums esiet sirsnīgi sveikti šeit uh, mūsu komitejā. Tas, ko jūs stāstījāt, uh, tas ir uh, ļoti interesanti. Mēs uh, runājam par ļoti nozīmīgu jautājumu un par to runāsim arī plenārsēdē. Ar Mēs runāsim par sievietēm ar invaliditāti, domājam, ka tas ir ļoti nozīmīgs jautājums un mm, ir nepieciešams diskusijas šī parlamenta augstākajā, plašāk dzirdētajā līmenī, proti plenārsēdē. Un runāsim arī par tiem jautājumiem, kuriem Jūs pieskārāties jūsu uzrunā, runāsim par sievietēm ar invaliditāti, un jūs arī teicām, ka tās saskars ar dubultu diskrimināciju Pirmkārt tādēļ, ka tās ir sievietes, un otrkārt tādēļ, ka tās sievietes ir invaliditāte. Mums ir jāraugās uz šo jautājumu kā jautājumu, kas skar vairākas jomas. Jūs arī pieminējat to, ka jāraugās, lai struktūra fonda līdzekļi pareizi tikti izmantot, un tāpat arī reformējot kohēzijas politiku, mums jāraugās uz šo jautājumu. Mēs izmantosim darbu komitejā, lai a, raudzītos arī uz a, dzimumu a, līdztiesības jautājumu fondu izmantošanā. Tas ir jautājums, ko arī jūs īsi pieminējāt. Dzimumu līdztiesības jautājumi ir jā. Skati nopietni, jāskatie gan kohēzijas, gan reģionālā fonda izmantošanas kontekstā. Līdzekļi jāizmanto uh, pareizi Mēs zinām, ka direktīva par uh, dzimumu līdztiesību uh, ir tā, par kuru jau esam uh, pirms diezgan ilga laika mūsu viedokļi pauduši, bet padomē situācija ir tā kā iestrēgusi. Šie jautājumi ir ārkārtīgi nozīmīgi. Attieksmē pret visiem pilsēņiem jābūt pilnīgi vienādai, neskatoties uz to, kādam dzimumam. Uh, viņi uh, pieder un citiem aspektiem. Tas ir tāds atklāts jautājums, kuram mums ir jāpievēršas. Mums jāparāda, ka Eiropa rūpējas ne tikai par ekonomikas jautājumiem, bet arī par um, dažādiem citiem. Mēs rūpējamies ne tikai par attālinātiem reģioniem, bet arī par citiem jautājumiem. Līdz ar to jūs varat būt droši, ka uh, mēs uh, atbalstam šo jautājumu un jūsu sastādīto dokumentu mēs varēsim izmantot mūsu nākotnes darbā. Paldies! Paldies! Uh, paldies! Es vēl domās esmu koordinātoru sēdē. Uh, Nākamā runātāja Angelita Mulinārs kundze. Nu, pavisam īsi. Tātad paldies, paldies, ka esat šeit mūsu sēdē un runājat par jūsu pieredzi. Es pilnībā atbalstu to, ko mana kolēģi tikko teica. Ir neparasti uzklausīt tādu uzrunu, kādu mēs tikko dzirdējām. Es esmu ļoti, man ļoti iespēto jūs, jūs, jūsu pieredze un jūsu pieredze kā runātājs, kā sievietes. Un arī, jūs ziniet, mēs visi esam, nu, teiksim, iegrimuši mūsu darbos, mūsu realitātēs, un šī realitāte ir nu, dažkārt ļoti atšķirība cilvēkiem mūsu pasaulē. Un man liekas, ka mūsu pienākums, mēs kā politiķi, mūsu pienākums ir rūpēties arī par tiem cilvēkiem, kas um, dažkārt tiek uh, marginalizēti. Es domāju, ka mēs uh, uzklau, uz, izmantosim jūsu ieteikumus un mums ir jābūt atklātākiem šāda veida diskusijām un jārīko šāda veida viedokļa apmaiņas biežāk. Paldies! Paldies Lināras kundzei. Vairāk runātāju nav. Tā tad es lūkšu Ančas kundzi, vai jūs vēlties teikt pāris noslēguma vārdus? Uh, maybe I'll speak English. It's going to be much more easier for all of you. I just going to say. Nu, runāšu angļu valodā. Tas būs vienkāršāk. Tātad paldies, paldies, ka aicinājāt man uzstāties šeit šodien. Man bija ļoti īss uzrunas laiks, 10-15 minūtes, taču varbūt, ka tas izmainīja jūsu. Uh, viedokli šajā jomā un nevis jautājumu par to, cik, nu, teiksim, slikti ir sievietēm ar invaliditāti, bet gan daudz vairāk orientēties uz to, cik daudz mēs varam darīt šajos apstākļos un cik daudz varam paveikt kopā un cik nozīmīgs var būt šis atbalsts. Un tas, ko es gribētu teikt, tas ir tik ļoti nozīmīgi. Uh, negrupēt cilvēks grupās. Dažkārt mēs runājam mēs sabiedrību un tad viņi cilvēki ar invaliditāti, sievietes ar invaliditāti. Bet nav tādas divas grupas. Tā ir viena sabiedrība, kas ir eh, kopīga. Un tad uh, viss, ko varam izdarīt, varam izdarīt kopā, lai situācija uzlabotos Eiropas Savienībai kopumā. Es esmu pārliecināta par to, ka uh, Eiropas Savienība apvienojas labākās valsts pasaulē, un līdz ar to mums vienkārši nu, ir jāraugās, cik labi ir šī situācija un cik nozīmīgi var būt sociālajie jautājumi Eiropas Savienībai. Un vēlreiz jums paldies! Paldies! Liels paldies Guntai Ančs kundzei! Paldies, ka ieradāties mūsu komitejas sēdē, un paldies par jūsu atzinuma a, prezentāciju. Es zinu, ka jūs ļoti daudz a, ko veicat strādājot šajā jomā, kas skar cilvēkus ar invaliditāti. Taču mūsu komiteja Eiropas parlamentā uzskata, ka mūsu sadarbība ar ekonomikas un sociālo lietu komiteju ir ļoti veiksmīga un auglīga. Tātad liels paldies tiešām! Un domāju, ka nākotnē mēs sadarbosimies. Un vēlreiz gribu teikt jums sirsnīgi paldies! Yes, our uh, next point is. Nākamais punkts ir balsošana. Pūksteni desmitos pēc pāris minūtēm sāksim balsošanu. Lūdzu, visi sagatavojieties! Kolēģis vēl vēl stāt ava voting. Kolēģi, sāksim balsošanu. Uh, point seven on the agenda. Sevītais punkts darba kārtībā. Eiropas darba iestādes izveide. Ziņotāja. Ziņotājs Ožodī jāpieņem eh, atzinuma projekts. Kompromiss 1A, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 35. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Jūs gribat pārbaudīt? 35. Sākam balsot. And now the vote is closed. Beidzam balsot. Pagaidīsim, labi. Okay. Everybody vote. Everybody vote. Vai visi nobalsojuši? Pagaidīsim vēl brītiņu. Šķiet, ka visi būs nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 38 par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Grozījums 33 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 1B par, pret, atturas pieņemts. Grozījums 46 par, pret, atturas pieņemts. 47. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Pieņemts 48. grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim. 48. grozījums. Sākam balsot. And now the vote is closed. Beidzam balsot. Rejected. Noraidīts. 50. grozījums par pret atturas pieņemts. 51. grozījums par pret atturas pieņemts. 52. grozījums par pret atturas pieņemts. 53. grozījums par pret atturas pieņemts. 54. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 3 par pret atturas pieņemts. 58. grozījums par pret atturas pieņemts. 62. grozījums otrā daļa par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 63 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 4 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Labi. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. And now the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur 5 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 6 par pret atturas pieņemts. Grozījums 8 par pret atturas pieņemts. 9. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 7 par pret pret atturas pieņemts grozījums 72 par pret atturas pieņemts 74. grozījums par pret atturas noraidīts 10. grozījums par pret atturas pieņemts 76 grozījums par pret atturas pieņemts 79. grozījums par pret atturas pieņemts. 78. grozījums par pret atturas noraidīts. 77. grozījums. Nē, 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 80. grozījums ar mutisku grozījumu noziņotāju par ETP iebilst pret mutisko grozījumu. Labi, balsosim bez mutiskā grozījuma. Par pret atturas pieņemts kompromis numur 8. Par pret atturas pieņemts 83. grozījums par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts grozījums numur 84 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts apsvērumi 19. grozījums par pret atturas noraidīts, 20. grozījums par pret atturas pieņemts, 21. grozījums par pret pret atturas pieņemts 22. grozījums par, pret atturas pieņemts 23. grozījums par, pret atturas pieņemts 24. divās daļās, pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas pieņemts 26. grozījums par, pret atturas pieņemts. 28. grozījums par pret atturas noraidīts. 29. grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. 30. grozījums par pret pret atturas pieņemts, 31. pār pret atturas pieņemts, 32. pār pret atturas pārbaudīsim, 32. grozījums, sākam balsot. Votus. Beidzam balsot. Noraidīts. Un otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Nu, un tagad eh, balsosim par atzinumu projektu grozītajā versijā. Sākam balsot. Roll vote, yes. Personāla balsojums. Sākam balsot. And now the vote is. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam ziņotāju un ēnu referentu. Okay. Now, uh, point eight on. Astotais punkts darba kārtībā - vispārējais Eiropas Savienības budžets 2019. Uh, finanšu gadam - visas sadaļas uh, - referenta Mēlīna Bjorka. Jāpieņem atzinuma projekts. Sāksim balsot. 14. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 15. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 1 par, pret, atturas, pieņemts. 18. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret,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 pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 2 par pret atturas pieņemts. Grozījums 25 par pret atturas pieņemts. 26. grozījums par pret atturas pieņemts. 27. grozījums par pret atturas noraidīts. Sākotnējais punkts, trešais, trīs daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 3 par, pret, atturas pieņemts. Grozījums 32 par, pret, atturas pieņemts. 34. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 35. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 36. grozījums par, pret, atturas noraidīts sākotnējais punkts, piektais, dalīts balsojums, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 4 par pret atturas pieņemts. 39. grozījums par pret atturas pieņemts. 40. grozījums par pret atturas pieņemts 41. grozījums par pret atturas noraidīts 42. grozījums par pret atturas pieņemts. Apsvērumi tālāk. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk. Trešais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts, septītais grozījums par pret atturas pieņemts, astotais grozījums par pret atturas pieņemts, devītais grozījums par pret atturas pieņemts, desmitais grozījums par pret pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas noraidīts. Un tagad uh, balsosim par sākotnējo punktu. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad gala balsojums, atzinumu projekts grozītajā versijā, personāla balsojums, sākam balsot. And now. Beidzam balsot. Mm -hmm. It's adopted. Congratulations. Pieņemts. Apsveicam Malinu kā referenti un visus sēnu referentus arī apsveicam. Paldies liels! Yes, now. Now next. Okay. Mm -hmm. Tagad devītais darba kārtības punkts - caurskatāms un paredzams darba apstākļu izveidošanas process Eiropas Savienībā. Marija Arēna sastādījusi atzinumu. Sāksim balsot. Otrā lapas puse - grozījums. Tātad otrā lapas puse - grozījums 76, 77 identiski par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts grozījums 84 par pret atturas pieņemts 87 par pret atturas pieņemts 90 par pret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 Grozījums numur 121. 8. lapas pusē divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Grozījums 123 par pret atturas pieņemts. 125 par pret atturas pieņemts. Grozījums 123. 131 par pret atturas pieņemts, grozījums 138. Mēs balsosim tikai par otro daļu par pret atturas pieņemts. Grozījums 24 par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. 30. grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. 41. grozījums par pret atturas pieņemts. Jūs gribat pārdē, pārbaudīt? Jā, labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. 31. grozījums. Nē, priekšsētājs jau labo 41. Tātad balsojumu sākam, 41. grozījums, beidzam balsot, noraidīts. Tā bija mana kļūda, saka priekšsēdētāji. Nākamais ir 44. grozījums par pret atturas pieņemts. 49 par pret atturas pieņemts. Grozījums 56 par pret atturas pieņemts. 57 par pret atturas pieņemts. 58 par pret atturas pieņemts. 59 pār pret atturas pieņemts. Grozījums. Tātad kopumā a, grozītais atzinums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Sirsnīgi sveicu Mariju Arenu. Sveicam visus uh, ēnu referentus un visus balsojušos deputātus. Nākamais darba kārtības jautājums. Desmitais punkts - identitātes dokumentu drošības spēcināšana Eiropas, pilsonis, Eiropas Savienības pilsoņiem un uh, uzturēšanās dokumentu iesaiste. Tāpat arī Eiropas Savienības pilsoņu un pilsoņu ģimenes locekļu tiesības uz brīvu pārvietošanos. Sastādījusi atzinumu Angelika Linara, sākam balsot par šo dokumentu sastais grozījums par pret atturas mums ir jāpārbauda. Sastais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 7 par pret atturas pieņemts. Grozījums 8 par pret atturas pieņemts. Grozījums 9 par pret atturas jāpārbauda. Grozījums numur 9 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 15 par pret atturas pieņemts. Grozījums 11 par pret atturas pieņemts. Grozījums 14 par pret atturas pieņemts. Grozījums 16 par pret pret atturas pieņemts. Grozījums 17 par pret atturas pieņemts. Grozījums 18 par pret atturas pieņemts. Grozījums 19 par pret atturas pieņemts. Grozījums 2 par pret atturas pieņemts. Grozījums 3 par pret atturas pieņemts. Paldies, sveicu Angeliku Mulinaras kundzi. Point 11. Community statistics. 11. darba kārtības punkts. Statistika par migrāciju un starptautisko aizsardzību. Angelika Linārs Pungze ir sastādījusi dokumentu. Balsosim par šo atzinumu. Sākam balsot. Grozījums numur 1 par. Pret atturas pieņemts. Grozījums 4 par. Pret atturas pieņemts. Grozījums 5 par pret atturas pieņemts. Grozījums 8 par pret atturas pieņemts. Grozījums 9. Šeit ir mutiskais grozījums iesniegts. Vai kāds ir pret mutisko grozījumu? Un uh, um, Blīnārs kundze, tas ir jūsu grozījums. Paldies. Es gribu tikai piedāvāt uh, uh, dzēst vārdus ekonomiskā migrācijas uh, ietekme un uh, bēgļu pārvietošanās ekonomiskā uh, ietekme. Es ceru, ka vairākums atbalstīs šo nostāju, šo grozījumu. Yes. Uh, amendment. Devītais grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Des, tagad 11. grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums 13 par pret atturas pieņemts. 15 divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret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 pret atturas pieņemts. Un grozījums 28 par pret atturas pieņemts. Kolēģi saka, ka man jāinformē jūs, ka mums mēs balsojām par 11. grozījumu, bet bet uh, tas uh, atkrīt līdz ar to mums šis balsojums nav nepieciešams. Tikai, lai informētu jūs, tā ir vienkārši jums uh, piemērota informācija. Mēs nobalsojām, bet tā bija mana kļūda. Atvainojos par to, saka priekšsēdētāji. Tātad liels paldies! Tas bija uh, pēdējais balsošanas darba kārtības jautājums, bet tas nav mūsu sēdes pēdējais darba kārtības punkts. kolēģis nāk. Darbie kolēģi, pārtraukums aptuveni desmit minūšu ilgumā, un tad mēs sāksim uzklausīšanu 10.45.